Honorable... Cienījamie komiteja vadītāji, godātie parlamentu locekļi, tas tik tiešām ir liels gods atgriezties šeit parlamentā, būt jūs priekšā otro reizi, kā komisāra kandidātei, es atceros iepriekšējo reizi, tas bija gluži kā vakar, un tas bija sākums ļoti auglīgai sadarbībai ar Eiropas parlamentu, balstoties uz uzticību un savstarpēju cieņu, un ja būšu apstiprināta amatā, es Esmu apņēmības pilna turpināt šajā sadarbības garā, sadarboties ar parlamentu un īpaši ar šīm trīs komitejām, kas uh, šodien te ir pārstāvētas. Šoreiz uh, esmu izvirzīta uh, vicepriekšsādātājs amatam, budžetu un cilvēku resursu jautājumos. Es pilnībā apzinos, cik ārkārtīgi svarīgi ir izmantot mūsu finanšu resursus un mūsu cilvēku talantus pēc iespējas maksimāli tā, lai mēs varētu arī izpildīt tos solījumus, ko esam devuši Eiropas iedzīvotājiem. Un domāju, ka mana amata, mana darba pašā pamatā būtu resursu saskaņošana ar prioritātēm, lai nodrošinātu labākos iespējamos rezultātus mūsu darba rezultātā. Un tas nozīmē jāstrādā tiešām un jārūpējas par darba paveikšanu un jābūt atbildīgiem uh, mūsu pilsoņu priekšā, kuri maksā par to, ko mēs darām, un kuri saņem arī rezultātu no mūsu darba. Un man liekas, ka tas nozīmē, ka man un maniem kolēģiem ir ļoti skaidri jādod atbildes uz trīs jautājumiem. Ko mēs panākam, sasniedzam ar katru iztērēto eiro, lai palīdzētu mūsu cilvēkiem un mūsu ekonomikām? Vai mūsu kontrols mehānismi ir gan stingri, lai novērstu to, ka līdzekļi, ko mums piešķir Eiropas pilsoņi, ka tie ir pasargāti no krāpniecīgas darbības, un vai mēs daram visu iespējamo, lai nodrošinātu apstākļus mūsu darbiniekiem, lai viņi varētu dot izcilu sniegumu un attiecīgi labi paveikt savus uzticētos pienākumus. Domāju, ka šajos diezgan sarežģītajos apstākļos un grūtajos laikos tik daudziem mūsu pilsoņiem, mums ir jāizmanto budžeta līdzekļi ļoti viedi, lai kompensētu to kaitējumu, ko krīze ir izdarījusi konkurētspējai, darba tirgū, tāpat uh, attiecībā uz mūsu dzīves apstākļiem un um, arī kā tas ir ietekmējis cilvēku uzticību Eiropas Savienībai. Un es domāju, ka Eiropas Savienības budžetam ir noteikti loma spēlēm, lai atjaunot šo uzticamību uh, un lai cilvēki atkal turpinātu Eiropai kā vadošiem spēkam. Mums ir ļoti labs pamats, mēs nu pat apstiprinājām daudzgadu finanšu plānu. 100 miljārdi eiro ir paredzēta investēšanai nākamos septiņos gados, lai radītu izaugsmu, lai nodrošinātu darba vietas un lai nodrošinātu labāku dzīves kvalitāti. Un šie nav nekādi abstrakti skaitļi. Eiropas Savienībai ir tieša ietekme uz cilvēku Uh, dzīvi. Tas nozīmē, ka tiks nodrošināts darbs apmēram 600 tūkstošiem cilvēku, kas darbojas projektos, ko finansē kohēzijas politika, un tāpat būs darba vietas uh, simtiem tūkstošu citiem cilvēkiem dažādos uzņēmumos, kas nodrošina aprīkojumu un materiālus šim darbam. Tas nozīmē, ka būs labākas iespējas nodarbinātībai četriem miljoniem studentu, kuri varēs izmantot Erasmus Plus programmu. Un manā pašreizējā atbildības jomā, ka tiks arī strādāts pie izšķiroši svarīgiem jautājumiem, bet tas viss ir sasniedzams tikai un vienīgi tad, ja paredzētie līdzekļi tiek eh, ieguldīti un izmantot atbilstoši un dos rezultātu. Un eh, tas nozīmē, ka šīs maksām apropriāciju eh, deficīts, par ko ir tik daudz runāts, un par to jau runājas arī budžeta komiteja saistībā 2015. gada budžetu. Tātad šie, šīs nesamaksātās maksājuma apropriācijas tik tiešām mūs satrauc un iespējams, ka esat redzējuši vēstuli, ko prezidents Barozo ir nosūtījis valstu vadītājiem un tāpat Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem, eh, lūdzot atbalstu, lai varētu risināt šo maksājumu problēmu. Tā ir viena no prioritātēm, eh, kuru ir nospraudis man arī eh, komisijas priekšsēdētājs. Ja es būšu apstiprināts šajā amatā, tad jau pirmajā dienā pārņemšu šo stafeti no komisāra Dominika un centīšos veiksmīgi noslēgt sarunas par 2014. gada budžeta grozījumiem un tāpat arī attiecībās 2015. gada budžetu, tā lai mēs varētu samazināt šos nesamaksātos rēķinus. Un es tik tiešām esmu savā sirdī pārliecināta, ka uh, tādā veidā, ja mēs to nedarīsim, tad mēs uh, kavēsim programmas, uh, tas neļaus mums radīt darba vietas un izaugsmi, tādā gadījumā mums būs papildu izmaksas, būs jāmaksā procentu maksājumi, un principā tādā veidā mēs paši grausim savu uzticamību un savu reputāciju. Bet tā ir problēma, ko mēs varam noteikti atrisināt. Mums vienkārši jāizmanto elastība, par ko jūs, kā Eiropas parlaments, tik eh, smagi cīnījāties un par ko galu galā visi vienojās, kam visi piekrita. Mēs neprasam vairāk maksājuma apropriācijas, nekā tas bija paredzēts eh, daudzgad finanšu plānā. Mēs vienkārši vēlamies paredzēt vairāk šīs maksājuma apropriācijas, lai paredzētu maksājumus neparedzētiem apstākļiem, tātad papildus budžeta samazinājumiem. Mums ir tāds neparedzēti augstāks maksājuma apjoms kohēzijas fondam. Mēs uh, izjūtam uh, būtisku programmu veiktu avans maksājumu ietekmi. Bet runāšu par uh, šī brīža prioritātēm. Tās ir ārkārtīgi svarīgas, bet mums jāskatās arī tālāk nākotnē. Manuprāt, budžeta jomā galvenie izaicinājumi būs pirmām kārtām daudzgad finanšu plāna vidustermiņa pārskats 2016. gadā. Tā būs mūsu iespēja orientēt Eiropas budžetu tālāk uz darba vietām, izaugsmu un konkurētspēju, un, ja tas būs nepieciešams, tā mēs varēsim atbildēt uz jauniem izaicinājumiem Eiropas Savienības ceļā. Tas arī būs brīdis iz, uh, apsvērt nākošo finanšu, daudzgad finanšu plānu, kā to saskaņot ar Eiropas institūciju finanšu plāniem, un noteikti būs diskusijas par to, ko tas viss nozīmē. Ja mēs izvērtējam eirozonas dažādās uh, specifiskās nepieciešamības. Un, kā komisāra, es noteikti turēšu pie vārda iepriekšējo komisiju, kuras eh, pārstāvis pati esmu attiecībā uz šo priekšlikumu pārskatīt finanšu plānu. Otram kārtā mums ir ļoti svarīgs jautājums izvērtēt pašu resursu augstu līmeņu grupā, ko vada priekšsēdētājs profesors Mario Monti. Un, ja es tikšu apstiprināta savā amatā, tad es noteikti piedalīšos šajā, šajā darbā. Ir ja nepieciešams uh, izvērtēt eh, tādā vēsturiskā perspektīvā pašu resursu sistēmu kā tādu un jāmeklē jaunus ceļus nākotnē. Šī darba rezultāts noteikti būs izmantojams vidustermiņa pārskatā, bet, kas ir vēl svarīgāk, mēs varēsim izmantot to trešajā, vēl svarīgākajā uzdevumā. Tas ir gatavoties nākamā daudzgad finanšu plāna gatavošanai, kas principā tiks uzsākts 2018. Eh, gada janvārī. Pirms nākot klajā ar priekšlikumiem nākamam daudzgad finanšu plānam, es, protams, intensīvi konsultēšos ar parlamentu un citām um, iesaistītajām pusēm. Un es zinu, mēs noteikti būsim daudz spēcīgāk šajās konsultācijās, ja laikā līdz tam mēs spēsim pierādīt, parādīt, ka izmantojam budžetu labāk un ka no savas uh, tērēšanas kultūras mēs pārējām vairāk tieši uz konkrētu rezultātu sasniegšanu. Mums ir jānodemonstrē, ka Eiropas Savienības budžets ne tikai dod vērtību par iztērēto naudu, bet ka šī vērtība ir ļoti augsta. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams advancētāks eh, eh, budžeta izstrādes un izpildīšanas veids un ir eh, jāizmanto finanšu sviras. Tā piemēram, pārnesot uh, Um, grantu maksājumus, mēs varam tos izmantot inovatīviem finanšu instrumentiem, kā piemērs, piemēram, šī, uh, šīs pilotu projektu obligācijas uh, multiplikātor faktors ir 40 reizes lielāks uh, nekā Eiropas Savienības investīcijas dara tā, tad inovācijām ir ļoti svarīga loma šajā 300 miljārdu investīciju pakotnē, par ko paziņo Junkerkungs savās politiskajās vadlīnijās. Mums tāpat budžets ir jāiegulda vairāk projektos, kuriem ir eh, daudzveidīgi mērķi un daudzveidīga ieguvuma. Tā piemēram, jaunā kohēzijas politika palielinās ieguldījums energoefektivitātes jomā, un tās ir investīcijas, kuras noteikti veicinās vietējo uzņēmumu darbību, Tātad, lai mēs gūtu rezultātu šeit, lai nebūtu viss jāimportē no Ķīnas, tādā veidā mēs radīsim arī darba vietas, tas palīdzēs mums samazināt CO2 izmešus, izmešus un tādā veidā varēsim mazināt arī savu atkarību enerģetiskajā ziņā. Lai mēs labāk varētu tērēt līdzekļus un iegūt augstāku vērtību no šiem līdzekļiem, ir cīņa pret uh, līdzekļu neatbilstošu izmantošanu. Tātad mums tāpēc ir nepieciešams izvērtēt budžeta izpildu, cik lielā mērā un kā Eiropas Savienības iztērētie līdzekļi atbilst mērķiem un uh, noteikumiem. Mums ir jāizstrādā jaunas programmas, kuras ir uh, labāk darboties spējības, kurās ir mazāk kļūdu, kuras ir efektīvākas, un tur mums ir garš ceļš vēl ejams, un mums ir nepieciešams uzlabot atbilstību un uh, Eh, noteikumu ievērošanu, un tur vēl daudz darāmai, tīpaši mēs runājam par sadarbību dalību valstīm un sadarbību starptautiskām organizācijām. Ir vairāk jādara, un vairāk mēs noteikti varam darīt, lai vienkāršot noteikums atskaišu sniegšanai, un lai šī vienkāršošana nebūtu vienkārši tikai tāpēc, lai atvieglotu dzīvi, bet lai šī regulācija, šie labākie, vienkāršākie noteikumi būtu vieglāk izmantojami un veicinātu labāku darbu. Tāpat mums ir jāvirzās uz uh, sistēmām, kas ir balstu, balstīts uz riska izvērtēšanu. Es noteikti cieši sadarbošos ar parlamentu, ar dalību valstīm, ar dalību valstu parlamentiem, Eiropas uh, revīzijas palātu un nacionālajām revīzijas iestādēm un mūsu starptautiskiem partneriem šajā jomā. Es uh, atbalstīšu spēcīgu Olaf kas uh, aizsargā Eiropas Savienības uh, finanšu intereses. Uh, krāpniecība un neatbilstoša Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana, tas ne tikai zog šos Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļus, bet tas nodara lielu kaitējumu, un to mēs nekādā veidā neciet, necietīsim. Šai ziņā noteikti būs interesants darbs tālāk pie Eiropas uh, uh, Eiropas pie Eiropas prokuratūras izmantošanas tā, lai varētu izmeklēt šādas eh, kaitniecīgas darbības. Un visbeidzot, eh, bet tas nav mazāk svarīgi, runāšu par mūsu darbiniekiem, jo nekas no šī visa darba, no šiem mērķiem nebūs iespējams, ja mums nebūs izcili cilvēki darbinieku komisijā un citās Eiropas Savienības institūcijās. Mēs eh, dzīvojam uh, Uh, intensīvākas konkurences apstākļos. Mums visu laiku ir jāuzlabo pašiem sevi, ja mēs uh, gribam, lai mums būtu uh, labs, spēcīgs civildienas un darbinieki. Un tas ir signāls, ko noteikti es gribu dot. Pirmkārt, mums ir jāpadara karjera Eiropas Savienības institūcijās vēl pievilcīgāka, lai varētu piesaistīt tik tiešām pieredzējuši cilvēkus, lai varētu ienest un paturēt šos darbiniekus un lai varētu viņus virzīt viņu karjeras attīstībā. E, it īpaši tāpēc, ka turpmākajos gados ļoti daudz pieredzējuši darbinieki aizies pensijā. Es uzskatu, ka ir jānodrošina godīga attieksme un vienlīdzība darbiniekiem visās ziņās. Tāpat man ir dots uzdevums nodrošināt lai 40% uh, būtu sievietes vidējos un augstākos vadības uh, līmeņos uh, Eiropas komisijā. Tāpat mums ir jānodrošina savu darbinieku mobilitāte. Jāizmanto komisijas jaunā struktūra, lai tā ļautu cilvēkiem vieglāk pārvietoties, tātad, lai viņi iekšēji organizācijā varētu mainīt un atrast jaunas darba vietas. Trešām kārtām mums ir jā, taupa līdzekļi, bet nepieļaujot nekādas kompromisas kvalitātes ziņā. Un te jāsaka, ir jādara viss iespējamais, lai šeit gūtu kādus ietaupījumus. Un te komisijai ir jādarbojas arī kā spēcīgai un vienotai komandai. Finanšu līdzekļi un paši cilvēki tie ir galvenie faktori, kas dzīve Eiropas Savienībā var padarīt labāku, bet kas ir vissvarīgākais? Tās ir tieši vērtības, kas padara mūs par tiem, kas mēs esam, kas palīdz mums pārvarēt sašķildību, šas, sašķeltību un kas neatstāja nevienu reģionu, nevienu vietu Eiropas Savienībā novārtā. Tas mums liek rūpēties par uh, cilvēkiem Eiropas Savienībā visur, un tieši šo vērtību pēc esmu uh, lepna par Eiropas Savienību un man ir liels gods būt uh, kandidātei uz uh, šo amatu, kam esmu izvirzīta. Paldies!